priekšlikumu padomus regulēja, ar ko groza, ehm, ar ko izsinu lēmumu par Eiropas kopienu pašu resursu sistēmu. Un vispirms došu vārdu Artuī kungam, budžeta komitejas priekšādātājiem, trim minūtēm lūdzu. Ah, no, no, but this is not this. Question of order. Reglamenta jautājums. Oh, Reglamenta jautājums, atvainojos. So cette demande de procédure d'urgence ārkārtas eh, eh, procedūra man ievieš trīs nesaprašanas jautājumus. Pirmkārt, trīs nedēļu garumā. Trīs samierināšanās nedēļu garumā par budžetu projektu 2015. gadam un korektīvo budžetu šim gadam. Pārdome bija pilnīgi mobilizēta ar par šo jautājumu tik tālu, ka tāpat nevarēja pieņemt nostāju par samierinošanos tikai dažas stundas pirms no samierināšanās noslēgšanas. Un tāpēc arī šī samierināšanās izgāzās. Zināmā mērā šī e, samierināšanās aprija visu padomas enerģiju. Otrais nesaprošanās iemesls. Šīs e, operācijas sakarā komisija piedāvāja uh, 420 miljonu papildu resursus aizstāmus ar muitas nodevām novirzīt nevis, lai nomaksātu esošos rēķinus, bet lai to atgrieztu Eiropas Savienības dalībvalstīm. Gribētu sacīt, ka šajā jomā starp retroaktivitāti un steidzamību vajadzētu izvēlēties vienu vai otru. Un tā kā izvēlamies retroaktivitāti, tad nav nekādas vajadzības pēc steidzamības. Šie ir trīs nesaprašanās iemesli, ne, neizpratnes iemesli, kurus gribēja darīt zināmas parlamentam. First... Divi līdzreferenti par šo jautājumu. Godātie kolēģi, atvainojiet, es neredzēju jūs. Tātad jūs vēlaties atsaukties uz reglamentu punktu, lūdzu. Priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, ir nopietna problēma. Parlamenta deputāti nevar ierasties parlamenta ēkā, nav šeit brīvprātīgu. Va, klātnēsamību ir piespiedu prombūtnes, jo netiek ielaistas automašīnas. Mēs nesam pilnā skaitā, tas ir ļoti būtiski. You Lielas paldies par šo informāciju, bet jāsaka, arī šobrīd zālē ir ļoti daudz kolēģu, pilnīgi pieteikumu redzu, ka daudz turpin ierasties, bet es ņemu jūs teiktu, varētu Tara Belskungs, vai jūs arī vēlties atsaukties uz reglamentu punktu? Mikrofonu lūdzu. Priekšsēdētāji, apstiprinu, ka sociālisti un demokrāti ir neguļu ilgāk. Viņi visi ieradīsies kopā. Liels paldies par šiem apsolījumiem. Lieliski turpināsim tālāk ar izteikšanos par pieprasījumu rīkot steidzam apspriešanu. Ir divi līdzreferenti, kam jāizsakās un došu vispirms uz pusotru minūtu vārdu Duprekungam. Uh, Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Padomē. Lūdzu, atsevišķām dalībvalstīm dot iespēju E, novirzīt uz vēlāku laiku maksājumu saskaņā ar likumiem, ko dalībvalstis ir pašas sev piešķīrušas. Nedomāju, ka tas būtu attiecīgi, pat ja dažām valstīm būtu grūti to norīt. Šodien steidzami ir apstiprināta 15. gada budžeta, kas dot iespēju Eiropas Savienībai e, darboties pienācīgi. Steidzami šodien ir apstiprināta korektīvo budžetu šim gadam. Uh, kas ir pilnīgi nepieciešams, lai stabilizētu, es atkārtoju, stabilizētu un nevis samazinātu, nenomaksāto eh, rēķinu summas, kuras eh, uzkrājas vēl līdz gada beigām. Steidzami šodien ir vienoties par daudzgadu plānu pār nenomaksātajām summām, lai neizsīktu Eiropas Savienības budžets vainu par saistību apropriāciju samazināšanu, vainu arī rēķinu nomaksu. E, padomes pieprasītā steidzamība nekādā ziņā nav pamatota. E, balsot steidzami nozīmētu piešķirt e, papildus punktus padomēji. Paldies! Tālāk došu vārdu līdz referentam uz pusotru minūti. Paldies! Es gribu uh, apliecināt, ka iepriekšējie izteikumi pilnīgi bija, bija ļoti atbilstīgi un šis pieprasījums uh, par pašu resursiem ir jāapspriež. Parlaments ir skaidri un gaiši pateicis, ka ir steidzamā kārtā jārisina šis jautājums, ka trūkst maksājuma apropriācija Eiropas Savienības budžetā. Mums ir jāizpilda mūsu likumiskās saistības, ko esam uzņemšies kā Eiropas Savienība. Kā, kas attiec uz pašu resursu sistēmu, tad tas bija vienprātīgs dalībvalstu lēmums. Tas vienojās par to savā starpā un Tas nozīmē, ka korekcijas nozīmē, ka ir pārmaksājumi un nepietiekam dažām valdību valstīm un nepietiekam maksājumi no atsevišķām citām dalību valstīm. Bet katrā ziņā savulē mums ir jānodrošina resursi. Un tas ir paradoks. Mēs gal galā prasām šo ārkārtas procedūru, kas nāk par labu vienai vai divām valstīm, tas tā, kad ir elastība, bet mēs nekad neizrādam elastību. Uh, Un esam ļoti lēni tajā brīdī, kad domājam par Eiropas budžetu un buģ Eiropas budžetu problēmu risināšanu. Mēs esam gatavi risināt šīs problēmas, bet nevis pātrinātā procedūrā, bet gan atbilstīgā, normālā procedūrā, kopēja risinājuma meklēšanas ietvaros, jo mums ir jārespektē tas, ka esam galu galā. Uh, parā, mums ir jāmaksā tie rēķini, ko iesūta pētniecības institūta un tā tālāk. Uh, Un gal galā šādi citādi apdraudam uzticēšanās iespēju Eiropas Savienai kolēģi. Turpin priekšādātājiem uz uzklausījuši referentu viedokli. Budžeta komitejas priekšādātā vai ir kāds zālē, kas vēlas izteikties par padomas eh, priekšlikumu atbalstot to? Neredzu nevienu, kas vēlētos uzstāties šajā brīdī. Ja tā tas ir, tad tādā gadījumā vienkārši eh, no, nodosim šo priekšlikumu balsojumam. Kas par? pret, atturas, noraidīts. Parlaments to noraidīs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, godātie kolēģi. Lūkšu tomēr visus ievērot klusumu. Godātie kolēģi, darbs turpinās, debats turpinās, tāpēc vēlties šo zāli atstāt, tad dariet to klusiņām un respektējot debatas, kas turpināsies. Tātad, mutiskie jautājumi padomēju un komisijai par nodarbinātības un sociālajiem aspektiem stratēģijā Eiropa 2020. Godātie kolēģi, debatas sāksim tūlīt pat un vispirms došu vārdu uz piecām minūtēm Jūlčakas kundzei. Ulfskogs kundzei. Have the floor. I...